Paldies, saka priekšsēdētājs. Komisāram at kandidātu kungs, tagad atkal došu jums vārdu, jo jums ir piecas minūtes noslēgumu vārdiem. Tātad jums tagad ir brīva vaļa izteikties. Paldies priekšsēdētāji kungs, godātie Eiropas eh, parlamenta deputāti. Nobeigumā mēs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 nodrošināt, ka mūsu izaugsme ir videi ilgspējīga un ilgspējīga pieeja ir iekļauta visos uh, komisijas uh, darba jautājumos, ka mūsu dabas resursi tiek aizsargāti vislabākajā veidā nākotnei, kā arī nodrošināšu, ka mūsu politikas aizsargās mūsu pilsoņus no eh, ar vidi saistītiem riskiem